lietām, eh, ja nekāda iebilduma netiks saņemta pirms eh, protokoli tiek apstiprināti. Nākamais darba kārtības punkts ir ES stratēģiskais satvers attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam. Šo mutisko jautājumu ir iesniegusi Mairita Ulfskoga, un viņai tiek dots vārds uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Krīzes skartajā Eiropā šķiet godīgums mazinās, un tas notiek arī darba tirgū. Tas pavisam noteikti notiek tajās, darba vietās, kas ir saistītas ar risku. Mums ir vajadzīgi stingrāki darba vietu noteikumi, un ieguvēji no tā būs visi, ne tikai tie, kas strādā šajās darba vietās, bet arī uzņēmumi. Saskaņā ar starptautiskiem pētījumiem uzņēmumi investē Un uzņēmumi, kas investē 10 eiro risku novēršanā, iegūs divu tik vairāk. Ja mēs ievērosim drošības noteikumus darba vidē, mēs radīsim vienlīdzīgu spēles laukumu un novērsīsim apdraudējumu, ko rada kopīgu standartu trūkums. Noteikumu vienkāršošana un birokrātijas mazināšana nav veicama tā, lai kaitētu cilvēku labklājībai un veselībai. Ierosinājums izslēgt MVU no šādas likumdošanas nepalīdzēs nevienam, ne uzņēmumam, ne tā darbiniekiem, gluži otrādi. Lielajiem uzņēmiem ir pietiekami daudz resursu pārvaldīt situāciju, jo īpaši gadījumā, ja kāds ilgstoši neatrodas darbā, bet mazajiem uzņēmumiem ir mazākas peļņas eh, maržas, un situācija ir atšķirīga, respektīvi visas izmaksas ir ārkārtīgi svarīgas viņiem. Iespējams, viņiem ir apdrošināšana personālam, kas stājas spēkā, ja notiek negadījums. Šie jautājumi ir ļoti būtiski mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, Ikvienam ir jābauda tiesības uz labu darba vidi, neatkarīgi no tā, kādam uzņēmumam viņi strādā. Es domāju, ka tas ir secinājums, ko mēs varam izdarīt. Taču Eiropas parlamenta priekšlikuma bāze ir citādāka. Liels skaits Eiropas Savienības nodarbināto ir izslēgti no darba vietu reglamentējošo noteikumu piemērošanas, un tas nav pieņemams, manuprāt, vairumam deputātu šajā parlamentā. Tomēr, ja šis priekšlikums atkal atgriezīsies apritē, tas saskarsies ar lielu opozīciju, tāpēc ir ārkārtīgi svārīgi tagad šī sasaukuma sākumā tikt ar situāciju galā. Uh, Risinājums nav atšķaidīt noteikumus, bet gan atvieglot uzņēmumiem un individiem iespēju ievērot noteikumus Un, lai mēs to varētu darīt, ir vajadzīga Eiropas Savienības programma ar jauniem atbalsta veidiem, jaunām risku pārvaldības politikām un instrumentiem, arī mazajiem uzņēmiem. Ir jābūt apmācībai, tostarp arī arotbiedrībām, lai darbinieki apzinātos viņu tiesības un vieglāk varētu risināt situācijas, kad darba vide ir sarežģīta. Mums ir jāpalīdz vienkāršot situāciju, nekaitējot darba videi. Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna stratēģija drošībai darba vietā, lai mazinātu negadījumu skaitu, risku saslimšanai ar vēzi un uh, iespēju gūt psiholoģisku kaitējumu. Mums ir jādomā no cilvēka perspektīvas. Mums jāpadara šī Eiropas Savienība draudzīga drošībai darba vietā un cerams, ka noteikumi palīdzēs eh, mums eh, būt eh, konkrēt spējīgiem pakalpojumu un preču ražotājiem nākotnē. Paldies! Gracias, señora komisārija. Paldies! Nākamais, um, nākamā būs Tisenes kundze priekšsēdētāja kungs, eh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Komisija cieši apņēmusies uzlabot drošības apstākļus darba vietā un um, rūpēties par šis drošības garantēšanu. Jaunais strateģiskas ietvars, kas tika pieņemts šī gada jūnijā, um, to apliecina. Eiropas Savienībai jau ir visaptveroša stratēģija šai jomā, un šī jaunā, šis jaunais strateģiskais atvars uh, paredz uh, legālo akī, lai uh, uzlabotu noteikumu īstenošanu. Šais atvarā ir identificētas trīs pamatproblēmas. Visu pirms. Um, drošības un veselības aizsardzības uzlabošana darba vietās, uzlabojot MVU kapacitāti un riska novēršanas pasākumu e, ieviešana, tad arī profesionālo slimību apkarošana, e, izvērtējot e, pastāvošus un jaunus riska faktorus, un treškārt demogrāfiskās pārmaiņas un darba spēka novecošana. Mēs varam iet uz priekšu tikai ar visu interesantu atbalstu. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ar Eiropas drošības aģentūru, ar darbdevējiem, ar eh, trilaterālo drošības komiteju, ar eh, darba spēka darbaņēmēju pārstāvjiem. Un um, arotbiedrībām. Mēs eh, regulāri pārskatām mūsu tiesību aktus un pielāgojam tos eh, situācijai darba tirgu. Mēs turpināsim iesaistīt arī sociālos partnerus dialogu virzot uz priekšu. Bet eh, komisija vēlas arī labāku uh, satvara monit īstenošanas monitoringu. Jūsu jautājumā bija runa par speciāliem indikatoriem šai jomā, un es uz to atsaucos. Te ir vairāki pasākumi. Mum, piemēram, mums ir eh, riska novērtējuma instruments, kas tiešsaistē darbojas, ko aģentūra ir attīstījusi, un apmācības programmas darba inspektoriem. Uh, ir pētījumi pār situāciju MVU sektorā attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darba vietā. Pētījumi šobrīd tiek gatavoti. Mums ir arī vadlīnijas, lai atbalstītu mikro uzņēmumus un MVU. Saskaņā ar snieguma un kapacitātes um, likumdošanu um, vadlīnijā mums um, ir iniciatīva, kas skar uh, šo snieguma uzlabojumu MVU. Un, uh, lai to panāktu, mēs mēs pārskatām spēkāsošās direktīvas, un lai 2015. gadu vidū mēs saņemsim arī šo pētījumu rezultātus un varēsim rīkoties. Es atzīstu arī to, ka nepieciešams uzlabot statistiku. Uh, par drošību darba vietā un uh, izveidot datu bāzi. Statistika ir kritiski svarīga, lai identificētu riska faktorus un jūsu priekšlikumus noteikti ņemsim vērā. Noslēgumā ļaujiet pieminēt, ka turpinās uh, šī brīža uh, veselības aizsardzības un darba drošības direktīvas izvērt izvērtēšana un šī likumdošana tiks pielāgota, modernizēta. Pirms rīkoties noteikti tiks veikts arī ietekmes novērtējums, uz kura pamatā tad arī grozīsim likumdošanas aktus. Paldies! Pirmais tagad izteiksies Bekara kungs. Paldies, priekšsēdētāju kungs, um, komisāras kundze, kolēģes, kolēģi. Ar 46 uh, balsu uh, vairākumu komitejām mēs nobalsojām par šo jautājumu, ar ko apliecinām, ka vēl neesam apmierināti ar statusu quo un prioritātēm nākamajiem gadiem. Jau pārāk bieži mēs uh, esam konstatējuši profesionālās slimības, kas tātad cieši saistītas ar darba vidi, medicīniskās problēmas, uh, kas izraisa ļoti lielas, ļoti augstas izmaksas, ārstēšanu, uh, laika un naudas uh, zaudēšanu darba ņēmējiem un darba devējiem. Es saprotu, no nu, jūsu teiktā komisāras kundze, ka jūs arī to atzīstat. Citādi jūs nebūtu izteikusies tā, kā jūs to darījāt. Un ar gandarījumu uh, redzu, ka ievērojat šo holistisko pieju, bet skaidrs, ka mērķi un saistošie termiņi pagaidām nav tikuši integrēti šajā satvarā veselības risku. Monitorings, eh, profesionālās slimības definīcija, piemēram, paliek par robiem. Šīs lietas netiek izskatītas šī brīža redakcijā, un es domāju, ka mēs produktīvi varēsim turpināt strādāt eh, pie šiem jautājumiem, lai tos veiksmīgi atrisinātu. Paldies vārds Štainrukas kundzē. Komisijas priekšlikums gan nāca diezgan vēlu. Eiropas parlaments jau 2011. gadā pieprasīja atbilstīgu stratēģiju, un jāteic, ka tas, kas šobrīd ir iesniegts, nav gluži stratēģija. Kolēģis sacīja, ka būtu vajadzīgi konkrēti priekšlikumi, uzlabojumi, grafiki, un atkal rodas jauni uzdevumi, kas izriet no tehnoloģijas izmaiņām, jaunām nodarbinātības formām, jauniem saslimšanas veidiem. Vairāk nekā 80% depresijas gadījumu e, gadās e, darbspējas vecumā, un katrs desmitais nodarbinātais cieš e, no depresijas. E, Mums ir vajadzīgas prevencijas programmas, eh, aizsardzība un drošība darba vietā. Tas ir jāuztver nopietni un likumdevējiem ir pienākums panākt to, ka darba ņēmēji ir veseli un ir pasargāti. Un mums ir jāsargā mazie uzņēmēji no birokratizācijas, vienlaicīgi domājot par konkurences spēju. Uh, bet eh, tiek eh, noklusēts par sekām eh, sabiedrībā. Šie cilvēki, kas tiek atņemti darba ņēmējiem, zud arī sabiedrībai. Mazie un vidējo uzņēmumi ir jāatbalsta profilaksē un arī tiesību aktu īstenošanā. Paldies, Vērts Makintāras kundzei. Uh, you, Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo pārskatu. Mums ir nepieciešams eh, drošības un veselības ietvars, kas atspoguļo izmaiņas eh, darba vidē un jaunus riskus. Bet jebkādas pārskatīšanas ietvaros jāiekļauj arī labākas uh, tiesiskās regulācijas principus un to pieeju, ko Timerman kungs jau uzsāk. Mums nepieciešams, lai cilvēki būtu droši, lai tam būtu tos, ties, tiesiskas garantijas un nekad nedrīkst pieļaut nosacījums, kas vājina šo sistēmu. Bet pastāv tāda nesaprašanās doma, ka labāka regulācija nozīmē, ka tiek vājināta strādājošo drošība un veselības nodrošināšana. Mums ir jāsamazina sarežģītības šajā drošības un veselības aizsardzības likumdošanā, jo tādā veidā mēs varam uzlabot atbilstību. Mēs varam nodrošināt labāku politikas izpildi, uzlabot drošības un veselības aizsardzības jomu, samazinot slogu. Uh, Es uzskatu, ka uh, drošības un veselības jomā ir jāvērš uzmanību uz faktiski notiekošo konkrētajā darba vietā, tā vietā, uh, skatoties, vai viņiem ir pareizie dokumenti mapītēs. Es pozitīvi vērtēju šo domu vienkāršot tiesisko regulējumu un samazināt eh, administratīvo slogu. Un mums tik tiešām ir jāapsver tas, kā riska novērtēšanas dokumentācija maziem uzņēmumiem zem riska sektoros, kā to varētu atvieglināt un padarīt vieglāku. Paldies! Eh, nākošā Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies arī komisārai par atbildi. Tomēr es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, novērtētu apjoms tam, par ko mēs runājam, jo vairāk kā 4000 darba ņēmēji iet bojā Eiropas Savienībā, tāpēc, ka notiek nelēms gadījumi darbā un vairāk kā 3 miljonu cilvēku Es atvainojos, saka runātāji, vairāk kā 3 miljoni strādājošie cieš no dažādiem nelaimes gadījumiem, kas nozīmē, ka viņiem vismaz 3 dienas eh, viņi jāņem slimības lapa. Tie ir eh, būtiski cipari. 11 cilvēki katru dienu iet bojā dažādos negadījumos, un apmēram 9000 gūst ievainojums. Tāpēc šis jautājums arī tika uzdots komisijai, un Eh, kaut gan ir vairāki konkrēti jautājumi, un es neceru, ka komisija varēs uz visiem tiem atbildēt. Es grib, tikai gribētu pajautāt, varbūt nu, gūt atbildes uz pāri šeit minētiem jautājumiem. Kad mēs runājam par izmērāmiem mērķiem ar eh, konkrētu laika termiņu un periodisku novērtēšanu, man ir jautājums, vai kāds progress jau ir nodrošināts, piemēram, eh, uzlabojot šo statistikas uzticamību un visaptveramību un saulēcīgumu, vai ir kāds tāds konkrēts progress panākts? uz ko mēs varētu tādā pozitīvā ziņā norādīt, un kāda rīcība ir veikta, lai veicinātu labas prakses apmaiņu, piemēram, MVU jomā, kuriem varētu sniegt atbalstu, teiksim, lielāku uzņēmumu šajā līgumslēdzēja piegādātāja ķēdē, vai ir kādi piemēri? Mēs esam daudz ko dzirdējuši par tiešu regulējumu un lietotājiem draudzīgām vadlīnijām. Uh, Varbūt, ka komisija varētu sniegt kādu detalizētāku informāciju par to visu. Un tālāk jautājums par uh, dzīmumu un vecumu, par konkrētāku statistiku. Šis punkts ir ļoti svarīgs, jo es uzskatu, ka mēs noteikti, ja varētu iegūt šādu informāciju, tad mēs varētu iegūt labākus rezultātus. Tā, ka atkal jājautā, vai ir kāds progress šai jomā. Un vēl divi punkti. Nesenā Eirobarometra pētījumā strādājošie uzskatīja, ka Stress ir visbūtiskākā vai svarīgākā ārot slimība. 53% uzskata. Es zinu, ka e, fonds par arot veselību darbā jau izvērš šādu kampaņu par veselību darba vietā, bet ņemot vērā, ka pastāv šāds augsts risks, es domāju, ka uh, Mums vajadzētu paredzēt kaut kādu iejaukšanos intervenciju šajā jautājumā un vairāk varbūt ir jādara. Gribu jautāt komisārai, vai ir kāda priekšlikuma veicināt veselīgu darba vidi un nodrošināt garīgu eh, labklājību darbā. Un visbeidzot, iepriekšējā mandāta laikā komisija vismaz ierosināja, ka varētu būt eh, kaut kāds tiesiskais regulējums muskuļu skeletu sistēmas traucējumu jomā, bet tas tika atkal atcelts. Un Eirobarometrs atkal veids pētījumu, un viens no četriem cilvēkiem norāda, ka ergonomiskie riski darba vietā ļoti būtiski. Tātad atkal šajā kontekstā es nebūtu nesaku, ka mums vajadzētu runāt par direktīvu, bet iepriekšējā komisija domāja tomēr, ka tas būtu nepieciešams. Un vai komisārai ir kādas domas, kā mēs varētu risināt šo jautājumu iedarbīgākā veidā? Paldies! Paldies! Boilens kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju veikt šīs debatas par drošību un veselības aizsardzību darba vietās, un komisija deklarējas vēlmi aizsargāt darba ņēmējs. Tomēr man šķiet, ka mēs nevaram no vienas puses iedrošināt, veikt pasākumus, un no otras puses atkal veikt politiku, kas rada nedrošus darba apstākļus. Uh, nepilnas slodzes un nestabils darba vietas jau ir kļuvušas par normu, un īrijā pa 46% kopš 2008. gada palielinājies to strādājošo skaits, kuriem nav šāda droša darba vieta. Psihosociālā ietekme šādos gadījumos ir ļoti smaga. Nedrošība par darbu un spiediens par to, ka būs neregulāras darba stundas, tas rada būtisku stresu strādājošiem, tas rada slimības. Daudz no šiem cilvēkiem uh, nonāk darba vietās, kur viņi saņem mazu algu, un tas savukārt negatīvi ietekmē viņu spēju piekļūt uh, veselības aizsardzībai un um, pareizai pārtikai. Tātad mēs te runājam par uh, ļoti plašu mērogu drošību un veselību, un te vajadzētu risināt arī jautājumu par uh, zemām algām un nedrošiem, nestabiliem darba apstākļiem. Paldies! Delī kundze. Eh, cienījamie kolēģi, 2011. gadā bija paredzēts uzlabot eh, situāciju. Tika izvirzīti ambiciozi mērķi, bet nu jau ir pagājuši trīs gadi, cienījamie kolēģi, trīs gadi, un tagad 2014. gadā eh, Eiropas Savienība neko nav izdarījusi. Katru gadu miljoniem cilvēku cieš no nelaimes gadījumiem un dažādām ārodas slimībām, un mēs runājam, ka ir ļoti daudz arī kardiovaskulāro slimību saslimšanas skaits, vēžas saslimšanas. Mēs nedrīkstam vienkārši pievērt acis, ir nepieciešams eh, izvērtēt ekonomiski, cik tas maksā mūsu sabiedrībai un uzņēmumiem, un tāpēc Kādus pasākumus jūs gatavojaties veikt, eh, lai mazinātu šo um, nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem darba vietās? Kad jūs eh, realizēsiet uh, sociālos uh, partnerattiecību nolīgumus? Kad jūs uh, skaidri definēsiet nelaimes gadījumus un profesionālās saslimšanas? Jūsu ietvars nav uzdevuma augstumos. Un uh, Junker kungs bieži vien saka, ka. Uh, Komisijai ir jārīkojas. Man liekas, ka tā ir tāda kā pēdējā iespēja komisijai nodrošināt, lai būtu drošas darba vietas, jo Eiropas pilsoņi nespēja vairāk atļauties zaudēt savu dzīvību, lai kāds cits gūtu peļņu. Paldies. Gracias. Senjora Pedicīni. Paldies, Pedicīni kungs. Te. Honorevoli kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas pēdējiem datiem Katru gadu 8% cilvēku saslimst ar vēzi tieši darba apstākļu dēļ, e, ja viņiem ir e, saskara ar asbestu. 50 56 gadījumos e, tas ir saistīts ar asbestu un 41% gadījumu ar citiem iemesliem. Un ja mēs te runājam par asbesta šķiedrām, tad eh, tie ir cilvēki, kas runā ķīmiskajā, eh, kas strādā ķīmiskajā industrijā eh, un rūpniecībā. Vai mēs gribam beidzot pielikt punktu šīm cūcībām vai nē? Komisija saka, ka dalību valstīm kaut kas ir jāsaka, bet jāsaka, ka ir ļoti daudz skandālu arī ar Arī daudz citu problēmu. Paldies. Tagad mana kungs. Es atvainojos Funtuļa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pats svarīgākais ir saprast, ka drošība uh, Uh, un drošums ir svarīgākie aspekti darba vietā. Ir uh, jāaizsargā darbinieku veselība. Beidzot, uzņēmumiem ir jāapzinās, ka tas ir arī tiešā veidā saistīts ar uzņēmumu produktivitāti, efektivitāti. Un, protams, ir uh, jādomā arī par preventīviem pasākumiem tiek bieži vien darba devējiem pārmests, ka nav nekāda aizsardzības pasākuma darba vietā. Mēs to nevaram novērtēt pārāk zemu. Ir daudz dažādu problēmu, saslimšanu, arodslimību, ņemot vērā arī to, ka bieži vien cilvēki strādā ar kaitīgām vielām. Grieķijā un citās valstīs ir taupības programma, un tur šīs problēmas ir vēl skaudrākas. Tas, protams, arī nelabvēlīgi ietekmē preventīvos pasākums, bet tie ir jāievieš, lai varētu aizsargāt cilvēku veselību un dzīvību ar eh, saprašanās memorandu un eh, šiem staupības eh, žņaugiem ir grūti ko tādu īstenot. Paldies! Paldies! Tagad, mana kungs, lūdzu! Darba apstākļi Eiropas Savienībā ir jāuzlabo. Neviens uh, pret to neprotestē. Vai mēs vēlamies arī uzņemties līdera uh, lomu, um, propagējot uh, drošību un veselību visā pasaulē, ja mēs to vēlamies. Trīs miljoni darba ņēmēju katru gadu cieši darba vietā, četri tūkstoši pat nomirst. Mums ir jādomā par augstākiem darba apstākļu standartiem un jāsaka, ka 89. gadā sasniegtais progress jau ir eh, nu, bijis ļoti sen. Mums ir jānosprauž jauni mērķi, eh, ir jāpadomā par tādu īstenojumu darba grafiku un ir jābūt labākam dialogam ar sociālajiem partneriem. Mazajos uzņēmumos ir jādara vēl vairāk. Jāsaka, ka eh, riska faktoru darbinieku veselībai tur ir ļoti ļoti daudz, jo, piemēram, ļoti mazos mikro uzņēmos drošības pasākumi tiek ievērot tikai tā simboliski, lai samazinātu izmaksas. Nevaram radīt jaunu birokrātiju, protams, bet mums uzņēmumi ir jāatbalsta ieviešot darba aizsardzības normas, ir eh, jāpielāgo likumdošana un eh, MVU 2016. Eh, gada pārskatā ir um, jāaplūko īpaši uzmanīgi. Paldies! Paldies! Saimon kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tiešām negribu, bet man jāsaka komisija. Atkal pie mums ierodās ar jaukiem vārdiem, ar strateģisko satvaru, kas nav ne strateģisks, ne satvars pilnīgas blēņas, pilnīgi bezsaturiski teksti. Jāsaka, ka vēzis ir vislielākais cilvēka nāvis iemesls darba vietā. Ir arī daudz kas cits, kas katru gadu, kur tad tas parādās šajā strateģiskajā tā sauktajā satvarā? Kā tad ir ar tiem 3000 darbiniekiem Lielbritānijā, kas strādā uh, celtniecības sektorā un kas sūdzējās un tāpēc tika ievietoti melnajā sarakstā. Kā ir ar arodslimību transponēšanu? Eiropas līmenī. Esmu pārliecināts, ka komisija tiešām ar siltajiem vārdiem kaut ko grib pateikt. Taču, ja nebūs satura un darbības, kas izmainīs situāciju, tad tā ir tikai tukša gaisa tricināšana. Paldies! Paldies! Gerikas kungs laikam nav. Ja nav, tad Donāno. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Drošība un veselība darba vietā ir, protams, svarīga ar uzņēmumu labklājību un uh, Um, darbinieku aizsardzību. Um, pie attīstoties um, tehnikai ir jāsaglabā augsti darba aizsardzības standarti. Tomēr krīze, ko mēs esam pārdzīvojuši, uh, ir noveduši pie kā, ka trauslajā ekonomikas vidē tiek taupīts uz darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumos. Uh, Mums nevajag maldīties. Eiropas Savienība nav risinājums. Ultraliberālā Eiropas komisija nenodrošinās uh, veselības, aizsardzības un drošības pasākumus darbā. Tehnokrātija, kas strādā transnacionālo uzņēmumu labā sapņo par lielu darba tirgu Eiropā, uh, upurējot darbinieku drošību. Un uh, Tāds risinājums nav iespējams. Paldies. Nākamais runātājs ir Rolāna Kungs. Vienu minūti, 30 sekundes jaunais ietvars bija jāgaida, bet tomēr jāatzīst, ka ir sasniegts progress. Tomēr mūsu priekšā vēl ir liela izaicinājuma un pat tiešām katru, gadu, katru dienu 11 cilvēki iet bojā darba vietā, 8000 cilvēku saslimst ar uh, smagām slimībām. Un tagad, kad es uh, Eh, runājam par šiem jautājumiem, astoņi darbinieki cietīs no smagiem negadījumiem. Un eh, šī situācija ietekmē gan uzņēmumus, gan ekonomiku, gan sociālo aizsardzību. Mums nepietiek tikai runāt par šiem jautājumiem, ir jānosaka skaidri mērķi, eh, skaitliskā izteiksmē, ir jāveic profilakses pasākumi, ir jāiesaista sociālie partneri visos līmeņos šai procesā. Tas ir absolūti eh, nepieciešami. Tāpat ir jāpiešķir ne, nepieciešamie līdzekļi, gan cilvēku resursi, gan jāveic apmācība. Ir uh, uh arī jāņem vērā tas, ka tiek izmantotas jaunas uh, tehnoloģijas, ka cilvēki mācās mūža garumā un ir jāsniedz atbalsts arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpat laikā ir jāvienkāršo uh, Uh, tiesību akti, bet mēs nedrīkstam upurēt strādājošo drošību un dzīvību, jo uh, tam vienkārši nav cenas. Paldies. Nākamais runātājs ir Jongērijus Kunze. Um, Paldies, eh, godātā komisārs kundze. Jā, ir ļoti labi, ka komisija vēlas ieviest minimālos standartus, lai varētu garantēt labus darba apstākļus. Es domāju, tas ir galvenais postulāts. Es ceru, ka eh, jūs strādājot pie jaunās pieejas patiešām iesiet iespējami tālu un Eiropa pirmām kārtām domās par cilvēkiem, nevis tikai par uzņēmumiem. Pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka ir radušās daudzas jaunas darba vietas, elastīgi darba laiki, e, mazi uzņēmumi, e, e, individuāli uzņēmumi, un šeit, protams, ir atšķirīgi apstākļi un līgumi. Es gribēju pavaicāt, vai komisija domā izveidot tādu īpašu pieeju attiecībā uz šiem cilvēkiem, lai viņi arī droši varētu justies savā darbietā. Es gribētu arī norādīt, ka ir daudz tādu darba ņēmēju grupu, kas ir ārpus uh, šīs likumdošanas aptvērumu, piemēram, militāristi un uh, policisti, diemžēl, uh, nevar baudīt tādas pašas garantijas un drošības standartus darba vietā. Es gribēju pavaicāt, vai komisija ir gatava tuvākajā laikā uh, piedāvāt konkrētus priekšlikumus arī attiecībā uz šiem cilvēkiem, kas ikdienā rūpējas par mūsu drošību. Vai viņi varēs arī tikpat eh, droši justies savā darbvietā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds arī Nopolus kungam vienu minūti. Eiropas Savienībā kapitālismā strādājošo veselība tiek uzskatīta par izmaksām Ja likumdošana atslāps, ļoti bieži arī likumdošana atslāpst un darbinieki tiek uh, nostādīti situācijā, ka viņiem pašiem jāmaksā par savu veselības apdrošināšanu un aizsardzību. Mēs esam nogalinājuši cilvēkus, strādājošos, uh, sievietes ir spiestas pārtraukt grūtniecību, lai varētu saglabāt darbu. Tad ir vēl visādas trakas slimības, simtiem un tūkstoši dzimstē. Mirst Eiropas Savienībā no profesionālajām arodslimībām. Mums ir tūkstošiem darba negadījumu. Komunistiem un darba ņēmēju kustībai ir nepieciešama nopietna darba aizsardzība, mums jāpalīdz šiem upuriem un mums ir nepieciešams piešķirt normāls pensijas strādājošiem. Paldies, Salīnī! Paldies! Jautājums, par ko mēs runājam, skar ekonomiskos un politiskos apstākļus Itālijā Tika minētas nāves gadījumi, ļoti dīvainos gadījumos saistībā ar asbestu. Un ir svarīgi, ka mēs šo jautājumu izdiskutējam. Eiropas Savienībā no vienas puses ir laba likumdošana šajos jautājumos, taču bieži vien tā tiek uztverta kā formalitāte. Pirmām kārtām ir jāņem vēro tiesnešma ģaģī lieta. Viņš zaudēja savu dzīvību faktiski, runājot par to, un runājam par mērķiem. Tā, mēs runājam par apmācību, par informāciju ne tikai strādājošiem, bet arī jauniešiem, kas ieies darba tirgū. Viņiem ir jāsaprot, ko nozīmē laba darba vieta, kā to izvēlēties, un ja nevarat izvēlēties, kā aizsargāt sevi, kādi ir noteikumi, kā uzvesties darba attiecībās ar darba devēju. Ja darba devējs mm, tiek uzskatīts par bīstamu, tad nopietnās ekonomikās ar augstām informācijas un tehnoloģijām uh, Tas varētu palīdzēt darbiniekiem. Paldies! Blanka Vičīte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, es piekrītu, ka ārroda veselības politika ir ārkārtīgi svarīga gan darba apstākļiem, gan dzīvei kopumā, tāpat arī konkurētspējai. spējai Taču mēs nerunājam par kādu automatizētu mašīnu jeb sistēmu. Mēs runājam par cilvēkiem, kas strādā ilgi un strādās vēl ilgāk, jo dzīves ilgums aug. Tāpēc ir jāņem vērā demografiskās pārmaiņas Eiropā. Mums tas jāatzīst, un arvien biežāk tiks izmantot vecāki strādājošie. Neaizmirsīsim, ka aroda riski vecākiem cilvēkiem atšķirās no tiem, kādi ir jauniem cilvēkiem. Un, lai nodrošinātu to, ka cilvēki var strādāt ilgāk, mums ir jāpiemēro šī sistēma vajadzībām. Vēl kāds jautājums saistās ar to, ka ļoti maz uzmanības pievērš dažādiem sociālajiem saitēm. Piemēram, ja mēs runājam par to, kā cilvēki tiek atlaist no darba, kā cilvēki tiek ļaunprātīgi izmantot. Ir taču tik daudz cilvēku, kas ir gatavi stāties kārtējā darba ņēmēja vietā. Jaunās tehnoloģijas un materiāli. Visi šie jautājumi kļūs arvien svarīgāki. Ne visi var ātri piemēroties šīm lielajām izmaiņām, kas, protams, iespaido viņu mentālo veselību. Kelī kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šorīt parlamentā pāvests tiešām sniedz iedvesmojošu runu, un šajā runā viņš runāja par cilvēka cieņu. Un labākais veids, kā sniegt cieņu, ir dot darbu Tas ceļ cilvēka pašapziņu un dod dzīvē jēgu. Taču nav jēga sniegt šo darbu, ja šis darba vieta nav droša. Un tas ļoti daudz kur netiek ievērots. Pirms neilga laika Latvijas premjers zaudēja darbu, tāpēc, ka valstī notika katastrofa. Un tas rāda, ka pastāv briesmas. Statistika ar nu, mūsu kolēģi arī liecina par to, cik daudz cilvēku ir ievainoti darba vietās, un tas ir tiešām šausminoši. Tāpēc ir svarīgi pie šī jautājuma nopietni strādāt un īstenot rekomendācijas pēc iespējas ātrāk. Ja mēs to varam darīt, tad darba vietas būs drošākas, un mēs cilvēkiem dosim šo cieņu visā Eiropā, to cieņu, ko minēja pāvests. Paldies! Kumpula Natri kundze. Stratēģija iepriekšējā periodā strādāja. Trīs dienu uh, prombūtne no darba tika samazināts par 30%. Tagad mēs strādājam pie jaunas stratēģijas, mēs zinām, kādi ir mērķi. Mēs gribam pagarināt cilvēku darba mūžu, Mēs gribam, lai tie aizietu pensijā vēlāk, un mums ir nepieciešama darba drošība. Tas saistās ar Eiropas konkurētspēju. Es gribētu no komisāra dzirdēt, kā praktiski šis satvers tiks veidots, un es ceru, ka jūs būsiet aktīvs runājot par visām ieinteresētajām pusēm. Gribētu gribētu dzirdēt, ko jūs tiešām praktiski darīsiet šai laukā. Tagad daži brīvā mikro, pieci cilvēki pieteikušies brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Ņemšu tikai piecus, faktiski pieteikušies vairāk. Tikai viena minūte katram un pēc tam komisārs runās. Balcaka kungs, tautas partijas pirmais, tad Zanī, Marijus, Lopes kundzi un Malai kundze. Balcaks. Paldies! Gribu teikt, ko es domāju par kādu citu aspektu. Uzskatu, ka likumdošana var samazināt risku darba vietā domāju, ka esošā situācija faktiski ir novedusi pie pārliekas regulācijas. Pārlieku daudz likumdošana savukārt mūs padara par mazāk konkurētspējīgiem, palielina izmaksas. Mana kungs arī teica to pašu. Mums jāizsargā darbinieki bet šai sistēmai jābūt caurskatāmai un konsekventai. Man patīk komisāra nostāja. Sanī. Paldies! Šis jautājums ir pētāms, un es ar to esmu nodarbojies pagātnē. Jūlijā uzstādīja jautājumu komisijai Atbilde bija interesanta daudzos aspektos. Mēs runājam par 24 direktīvām šai jomā, taču transponēšana ir dalību valstu ziņā, un izpildes kontroli arī. Komisija, manuprāt, faktiski nespēja rīkoties Ja mēs gribam nodrošināt drošību darba vietā, mums ir jādarbojas, arī komisija ir jādarbojas. Paldies! Mārijus. Priekšsēdētāji kungs. Viss veselības un drošības jautājums ir ārkārtīgi svarīgi. Tas nesaistās tikai ar šodienas sabiedrību, par to ir runāts jau gadiem ilgi. Šeit ir cilvēka aspekts, veselība ir ārkārtīgi svarīga cilvēkiem. Tā ir arī finansiālā dimensija. Ja likumdošana netiek īstenota, tad dažādas kompānijas var nelegāli jeb negodīgi sacensties, konkurence tiek izkropļota. Un, kad likumi netiek īstenoti, mums ir papildus izmaksas veselības sistēmām. To ir jāņem vērā. Sevišķi tajās valstīs, kas ir cietušas memoranda dēļ un politikas dēļ. Lapes kundze. Paldies! Riski darba vietā un arotbiedrību izslēgšana no konsultācijas procesa ir kaut kas tāds, kas nav ņemts vērā. Ņemot vērā, ka ir iznīcināts tik daudz darba vietas, nāvi nesošo nelaimi skaits ir strauji pieaudzis. Mums ir jāstiprina darbinieku, darbinieku pārstāvošās organizācijas. Diemžēl komisijai nav ambīciju. Mums ir nepieciešama uzticama statistika, lai mēs redzētu, kas notiek darba tirgū Mums ir aktīvi un specifiski jāiejaucās šais procesos. Diemžēl komisija pat neīsteno esošo likumdošanu. Un, piemēram, aizsardzība no ķīmiskām vielām praktiski nav izstrādāta, kas atstāja nopietnu iespaidu uz mūsu darbiniekiem. Paldies, Mavaikundze! Paldies! Ungārijā ir maz juristu, kas nodarbojās ar strādājušo aizsardzību, bet daži atsūtīja man savus viedokļus, tiek runāts par multinacionālo kompāniju jāstrādājošo darbinieku aizsardzību. Cilvēkiem ir bail, iet, ņemt slimības lapu, viņiem ir bail vispār iet prom no darba uz kādu brīdi no konvejera, jo pretējā gadījumā viņiem ir liels problēmas, viņi zaudē algas, un mēs šeit varam runāt par apstākļiem, kur vispār tiek algas ir viena piekdaļa no Rietumē Eiropas līmeņu. Komisārs Kundze, ko jūs darīsiet, lai aizsargātu Ungārus pret šādu situāciju? Burtisku verdzību. Paldies, Čisens Kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Gribēju pateikties par šī vakara debatēm, un eh, tas man dod iespēju vēlreiz atkārtot, ka esmu gatava strādāt eh, vaigas viedros, lai uzlabotu eh, darba ņēmēju dzīvi darba apstākļus uh, darba vietā, kā arī drošību tajā. Es dzirdēju, ka ļoti daudzi uh, cienījamie deputāti ir nobažījušies, un, protams, es nevaru reaģēt uz pilnīgi visiem izteikumiem, bet es uh, sapratu no jums, ka mums kaut kas beidzot ir jādara lietas labā, un Ietvars jau ir sagatavots, tas ir ļoti labi, eh, tas ir mērķiecīgs ietvars, eh, balstīts eh, uz to, lai vienošanās tiktu īstenotas, balstīts uz prevenciju un arī uz to, kā reaģēt uz demografisko evolūciju mūsu sabiedrībā, proti, ka darba ņēmēji kļūst aizvien vecāki. Jau uh, tagad mēs strādājam pēc akī komunitēra izvērtēšanas, jo ir vairāk kā 24 direktīvas, ko tagad aplūkojam. Mēs to, e, tās turpināsim pētīt e, vēl tādā caurskatāmākā veidā. Un jāsaka, ka tad, kad būs gatava visu šo likumdošanas tekstu izvērtēšana, tad mēs varēsim strādāt eh, jau pie konkrētas stratēģijas, eh, ņemot vērā likumdošanu, arī eh, ieviešot dažādus politiskus projektus, lai situāciju uzlabotu. Uh, Es sapratu, ka, daudz, ka ir daudz jārunā arī par um, drošību un veselību MVU, un tas ir pareizi, jo um, tieši tur ir ārkārtīgi daudz darba ņēmēji nodarbināti, ir jāgarantē šo cilvēku veselība, un es jums piekrītu, ka nevajadzētu. Um, pieļaut to, ka, teiksim, mazāks normu skaits varētu ietekmēt situāciju nelabvēlīgi. Nē, tam nevajadzētu būt tā apgriezt proporcionāli. Ja mēs runājam par nelaimes gadījumiem, eh, to skaits joprojām ir augsts. Nu, protams, katrs nelaimes gadījums jau uh, ir lieks, jūs arī nosaucāt konkrētu statistiku, bet ņemot vērā iepriekšējo uh, eh, stratēģisko ietvaru, uh, no brīža, kad tas tika pieņemts, nelaimes gadījumu skaits ir samazinājies, bet ir arī jauni riski un tie rodas. Uh, Un uh, arī mums uh, ir jācīnās pret tiem. Jūs pieminējāt uh, cilvēku garīgo veselību, stresu, uh, kas bieži vien rodas darba rezultātā. Mums arī strateģiskajā ietvarā tam ir jāpievērš uzmanība, un es domāju, ka pašreizējā ietvarā uh, garīgā veselība ir minēta kā viens no izaicinājumiem. Mēs, protams, visi uh, zinām, ka ir cilvēki, uh, kas e, darba dēļ ir sasniedzami visu diennakti, viņi ar viņiem vienmēr var kontaktēties, un tad viņi bieži vien cieš no papildus stresa. Tādēļ vajadzētu arī šai cilvēku grupai pievērst īpašu vērību. Un vēl. Well. Eiropas uh, dro, darba drošības aģentūra tagad ir uzsākusi kampaņu par uh, tādām veselīgām darba vietām Eiropā. Uh, šo kampaņu uh, sauca veselīgas darba vietas palīdz pārvarēt stresu. Šī kampaņa tagad vēl ir eh, tādos zīdaiņa autiņos, bet, nu, tie ir pirmie iepriecinošie signāli, un es ceru, ka kampaņai sekos politiska darbība. Tāpat ir vēl viena akcija veikta par uh, eh, labu labu pašsajūtu un garīgu veselību darbā. Digi Sanko um, kopīgi ar veselības ģenerālu direkciju man šķiet, ka tur vairs nav patērētāju aizsardzība iekļauta, tad ir nomainīts nosaukums šai ģenerāla direkcijai, bet tas kopīgi ar dalību valstīm ģenerāla direktorāts veids šo pētījumu un ir uzsākt konkrēta stratēģija, lai pievērstu vairāk uzmanības arī šīm darba ņēmēju grupām. Uh, Un vēl ir jāpievērš iepaša uzmanība azbestam un eh, tā izraisītajiem riskiem. Azbests Eiropā jau gadiem ilgi ir aizliegts, bet diemžēl vairākās ēkās tas joprojām ir sastopams un cilvēki, kas strādā celtniecībā, ir pakļauti azbesta radītajām kaitējumam un arī eh, jaucot ēkas nost, eh, šie cilvēki var saslimt. Uh, Un uh, ir jau uh, konkrēta likumdošana šajā jomā, kas uh, rūpējas par darba ņēmēju aizsardzību, un es gribu, lai uh, izvērtējot attiecīgās direktīvas, mēs pievērst uzmanību arī asbestam un uh, Tad, kad izvērtējums uh, būs noslēdzies, mēs uh, pēc tam varēsim teikt, ko tad īsti vajadzētu darīt, kādus politiskus soļus spērt, bet, nu, protams, asbestam arī ir jāpievērš uzmanība un šķiet tā bija Jongērijus kundze, kas uzdeva jautājumu par uh, militāristiem, par policistiem. Man ir godīgi jāsaka, es nezināju, kādēļ tieši šīs uh, profesionālās grupas nav iekļautas likumdošanā, bet, nu, protams, mums ir jāpievērš uzmanība arī eh, šiem cilvēkiem. To darīsim vēlāk noteikti. Dargie kolēģi, es uh, konstatēju, ka jūs esat ļoti motivēti, lai kaut ko darītu lietas labā. Esat gādājumi gatava sadarboties ar komisiju. Es ar nepacietību gaidu mūsu sastrādāšanos un es domāju, ka noteikti uh, ir arī jāsadarbojas ar visām uh, iesaistītajām pusēm un sociālajiem partneriem bez šaubām, jo tieši šajā jomā nu, viņi ir patiesi mūsu partneri nu, un um, gaidu turpmāk sadarbību. Paldies! Kiitoksia. Paldies komisārs kundze. Līdz ar to debatas ir noslēgušās par šo jautājumu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir jautājums, kuru uzdod mutiski komisijai direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošanu. Šo jautājumu ir uzdevusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, un tagad uzstāsies Ulfskogs kundze, kura e, iepazīstinās ar šo jautājumu. Jau Romas līgumā ir runa par vienlīdzību. Tas ir pamats